jauna uh, deputāta nozīmēšanu no Grieķijas saskaņā ar reglamenta 44. punktu. Priekšsēdētā konference ir saņēmusi arī priekšlikumu eh, norīkot īpašajā uh, finanšu un sociālo krīžu komitejā, un kandidatūras sāraksts tiks publicēts pēc šo, šīs dienas sanāksmes. Balsojums notiks pulksten 11. Cienījamie kolēģi, saskaņā ar darba kārtību mums ir jāsāk izskatīts